Ora l'ordine del giorno. Un tagad darba kārtībā vienu minūti ilgas uzstāšanās sāksim ar Pēpo Nikolau kungu lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ελλάδα καταβάλει tu telefonu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze Grieķija uh, šajā pēdējā laikā dara visu, arī e, no ekonomiskā viedokļa, lai varētu cīnīties pret nelegālo migrāciju. Ņemot vērā arī to, ka Grieķijā izskan ekstrēmistu rasistiski izteikumi. Migrācijas e, plūsma ir samazināta galvenokārt pateicoties veiksmīgai robežsargāšanai. Diemžēl mēs ciešam no liela migrācijas spiediena, ņemot vērā situāciju, kāda ir Sīrijā. Nelegālās migrācijas uh, spiediens ir ļoti liels. Eiropas Savienībai ir uh, jāstrādā pie, pie šīs pārdales klauzulas, kāda ir mūsu dokumentos. Tas ir labākais rīks, kas arī ļaus uh, turpmāk Eiropas. Eiropai funkcionēt un īstenot solidaritāti un eh, padalīt šo lielo slogu. Paldies! Starakakis kungs. Στις 6 Απριλίου 2009 Paldies! 2009. gada 16. aprīlis notika mm, ievērojama zemestrīce Bruco reģionā desmitiem uh, upuri uh, gāja bojās, tika bojā, tika bojāta infrastruktūra, Eiropas parlaments uh, apējot birokrātiju un apstiprinot mūsu itāļu kolēģu priekšlikumu mobilizēja 500 miljonus eiro, lai varētu palīdzēt upuriem un lai varētu arī um, atjaunot infrastruktūru. Trīs gadus vēlāk, pagājušajās, pagājušās nedēļas pirmdienā Itālijas tiesa uh, nu, notiesāja ekspertus, kas nebija atbilstīgi paredzējuši šo Itālijas zemestrīci, tās ietekmi. Tas ir bezprecedenta spriedums. Uh, Tur netiek tikai notiesāti zinātnieki un eksperti, bet tiek arī apsūdzēti un notiesāt visa zinātne. Es, protams, nevēlos Eiropas, laicināt Eiropas parlamentu vērsties pie Itālijas ties, tiesām, bet uh, jāteic, ka tie, kas izsaka spriedumu, arī pašreiz tiks uh, uh, par viņiem tiesāts. Paldies! Tagad Tēlorkungs. President. Tēlors kundze. Priekšsēdājs kundze, es vēlētos eh, runāt par dalīkungu atkāpšanos un arī par tabaks produktu direktīvu. Es neatkārtošu to, ko esat eh, lasījuši eh, mēdījos, uzsverot to, ka daudzi jautājumi paliek bez atbildes par to, vai dalīkungs ir vainīgs vai nē. Un tas viss nav skaidrs. Eiropas parlaments un pilsoņi ir labāk jāinformē par šādiem jautājumiem. Es ceru, ka tas tā notiks nākotnē. Un tagad, kas attiec uz uh, šo tabakas produktu direktīvu, tās likteni pēc dalīguma atkāpšanos tabaka nogalina vairākus uh, simtus tūkstošus cilvēku gadā un uh, Eiropas komisijas paziņojumi nav uh, pārliecinoši par to, ka tabak, tabaks produktu tabaks izstrādājuma direktīva mm, būtu prioritāte. Līdz Sanko arī noslēgtu savu darbu pie šīs direktīvas un saprotu, ka notiek pašlaik arī konsultācijas Es nesaprotu, kādēļ nepieciešams gaidīt uh, uh, jauna komisāra iecelšanu, lai varētu turpmā, turpināt darbu pie šīs direktīvas mūsu pilsoņu veselības vārdā. Paldies! Paldies! Anders Dotter, kungs, lūdzu. Yeah, hello, um, thank you. Paldies! Es gribu runāt arī par kādu komentāru YouTube mājaslapā. Uh, eh, mājaslapā tur tiek teikts, man nepatīk, ka man, man nepatīk pirātiskie video, bet man patīk dziesma, tādēļ atvainojiet, ka es nelegāli leju plādēju. Man tas ļoti spilgti arī ilustrē šīs dienas situāciju, kā nelegālā leju plādēšana ir normāla uh, prakse. Tātad uh, tā ir garīgi kāda slavēna dīdžeja uh, dziesma, kas ir um, inspirēta no Game of Thrones filmas. Un es biju pārsteigta, kad redzēju šo YouTube video un arī lietotāju komentāru par viņa paša uzvedību un arī par to, kā autortiesības kontrastē ar to, ko viņš vēlas darīt. Un mēs redzam, kā kultūra pārvēršas mūsu sabiedrībā un kā tā ietekmē mūsu ikdienas uh, dzīvi. Grazie, honorevole Ba. Paldies, Bafton kungs. Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšādātāji. Uh, e, grūti sakot noteikumi, notikumiem apvienotajā karalistē. Uh, Uh, Premjerministrs ir atzinis, ka uh, Eiropas Savienībai būs jākļūt par federāciju, lai tā varētu organizēt šo banku savienību. Deivids Kamerons ir garantējis referendumu par jebkuru jaunu līgumu Eiropas Savienībā. Barozo tagad ir izziņojis, ka nepieciešama federāla valstu savienība. Uh, um, kāds tad varētu būt Kamerona referendums nākamo, varbūt līdz 2014. gadam, kad būs Eiropas vēlēšanas, apvienotāja karalistē varētu ļaut izvēlēties, vai tā vēlas piederēt šeit klāt vai nē. Varbūt Eiropas Savienībā jāsāk debatas par šo jautājumu. Un arī paldies. Mēs ceros. Es Sáros kungs. Köszönöm, elnök asszony. 2004-ben 10 új tagország. Paldies, priekšsēdētāji. 2004. gadā 10 vidus Eiropas vairākas Eiropas valsts pievienojās Eiropas Savienībai, un ar to bija saistīts tas, ka vispārējās intereses kā prioritāte pastūma malā daudzus citus svarīgus jautājumus, tostarp arī Benešu dekrētu, kur runa ir par kolektīvo vainu un par etniskām tīrīšanām. Mēs nevaram noteikti apgalvot, ka šie dekrēti, ka šiem dekrētiem eh, šobrīd nav tiesiska svāra. Tas, ka Eiropas Savienība nevēlējās aizkavēt Čehijas un Slovākijas pievienošanos, tas ir saprotam, taču šis jautājums kaut kad ir jāatrisina. Eiropas Savienība cīnās par cilvēktiesībām visā pasaulē, un tas jādara arī pašās mājās. Un es aicinu atbildīgās personas beidzot pārbaudīt šos juridiskās pretrunas. Uh, un nodrošināt uh, līdztiesību visiem pilsoņiem visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Kušēri kungam. Gracias, señora presidenta. Yo quería hacer una denuncia porque algunos gobiernos de... Liels paldies, priekšētātājs kundze. Nē. Vai es vēl nedrīkst izteikties? Nixtieq niġbed l-attenzjoni dwar żviluppi politiċi f'Malta. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo, pēdējie politiskie notikumi um, Maltā. Mēs redzam, ka šeit pēdējo mēnešu laikā ir notikušas vēlēšanas un vairākums um, tagad ir mainījies un opozīcijas partijas balsojusi pret valdību. Tas nozīmē, ka pašreizē valdībai nav vairs stabila vairākuma. Valdībai nav vai stabila vairākuma vadošajā partijā, un plašsaziņas līdzekļi manipulē situāciju, manipulē informāciju, ir jābūt jaunām vēlēšanām, un e, mēs varam runāt par krīzi pašlaik. Ir jābūt jaunām vēlēšanām, aicinām Eiropas parlamentu sekot līdz tam, kas notiek Maltā. Paldies, Meierkungs! señora presidenta. Decía... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt par to, ka pāris valdības dalībvalstīs norīko policiju izmantot smagus ieročus demonstrāciju gadījumos, kas notiek dažās valstīs, kur šobrīd atrodas krīzē, īpaši Spānijā un Grieķijā. Uh, Spānijā mums ir tāda problēma, ka politiski atbildīgie un tie, kas ir atbildīgi par šo spēku izmantošanu, nepieļauj to, ka policistus ir iespējams identificēt viņu eh, darba laikā, un tas var novest pie ļaunprātīgas spēka izmantošanas, un tad pilsonis nevar identificēt policijas darbinieku, un šeit atbildība nes politiskā elita, nevis policija. Šeit atbildīgie ir tie, kas dod pavēles, nevis paši policisti. Tādēļ mums ir jāpārdomā, kā mēs varam nodrošināt to, ka šādi darbinieki nevar izkļūt bez soda. Paldies! Bilbao kundze. Modelo de desarrollo que junto a sus singularidades culturales. Basku zemē pastāv modelis, kas var tikt uzskatīts par uh, zīmolu. 30 gadu laikā mēs esam spējuši desmitkāršot mūsu IKP un sasniegt Holandas līmeni. Mēs esam veicinājuši uh, reālo tautsaimniecību esošās pašlaik uh, vinnējušās partijas vadībā, arī cīnoties ar ETA un par normālu, normālu apstākļu radīšanu, mēs esam spējuši sasniegt šādas lietas. Mēs kļūstam ar vienu konkurētspējīgāki, taču neizmirstam arī cietējus, jo nav iespējama ekonomiskā attīstības, sociālās attīstības. Uh, un mēs pieprasam mūsu institūciju, mūsu centienu atzīšanu, mūsu pašnoteikšanās tiesības. Sesdien uh, bija balsojums, mēs vēlamies, lai mūsu identitāte tika atzīta un mēs demokrātija tika stiprināta visā kontinentā. Paldies! Paldies! Paldies, Angurākis kungs! Paldies! Grieķija ar saviem uh, partneriem vienojās par trešo memorandumu, kur, tiek, kur rezultātā tiek mazināts uh, pensijas un algas par 35%, tiek arī pilnībā ignorētas uh, darba tiesības, ievērojami arī tiek uh, Uh, mazināti izdevumi visās jomās, paaugstinās bezdarbs un netiek nodrošināta sociālā aizsardzība. Šiem cilvēkiem budžeta deficīts ir galvenais aizbildinājums šādai rīcībai. Mērķis ir īstenot kapitālistu barbarismu mm, strādājošiem jādara viss, lai cīnītos pret kapitālismu monopolu Eiropas Savienībā. Un tagad vārds Sogor kungam. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon komoly problémára szeretném felhívni ki. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pievērst eh, deputātu un īpaši komisijas uzmanību problēmai, kas pēdējos mēnešos ietekmēja ļoti daudzu rumāņu NVO darbību, vai pat ap, ierobežoja to. Šeit runa ir par cilvēku resursu attīstību. Un komisija ir pārtraukusi izmeklēšanu šo veiksmīgo projektu jomā. Es, protams, neapšaubu šīs izmeklēšanas patiesību, taču vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka daudzu tūkstošu NVO darbība ir apdraudēta, jo Rumānijas institūcijas jau vairākus mēnešus nenodot tālāk subvencijas. Un šādā smagā situācijā daudz NVO uzņemas kredīt saistības, taču ļoti daudz projektu ir apdraudēti. Mēs nevaram atļauties to, ka uh, atsevišķu ļaunprātības gadījumu vai dažādu iestāžu kompetenču uh, problēmu dēļ visas humāna resursu programma visā Rumānijā tiek apdraudēta. Paldies! Grācio! Paldies! Jaraukas kundze! Like European... <clears throat> es ļoti priecājos, ka 18. un 19 Oktobrī Eiropas Savienības padomu vēlreiz apstiprināja, ka darba tirgus attīstība un cīņa pret sociālo krīzi un cīņa pret sociālo izstumtību ir prioritāte Eiropas Savienībā. Arvien mazāks cilvēku skaits spēja saglabāt labu dzīves līmeni. Un šis uzdevums stāv mūsu priekšā kā ļoti liela aktualitāte. Novembrī ir paredzēts panākt vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu. Komisija un Eiropas parlaments ir nākuši klajā ar saviem priekšlikumiem, un es ceru, ka uh, attiecīgie grozījumi tiks pieņemti arī padomē un cilvēki Eiropā netiks marginalizēti. Paldies, Dančels kundze! Suntem cu toții conștienți de... Paldies, priekšsēdētāji! Mēs uh, visi zinām, kādas pašlaik ir finanšu grūtības, ar kurām nāks saskarties Eiropas uh, lauksaimniekiem. Uh, ir ārkārtīgi liels sausums. Rumānijā sausums ir iznīcinājis eh, gandrīz pusi no visas labības, un tas nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu lauksaimniecībai, lai varētu risināt šīs problēmas. Eiropas Savienībai ir jāpieņem vairāk pasākumi, jāpauž solidaritāte ar lauksaimniekiem, kuru. Uh, Darbs ir neproduktīvs sausuma dēļ. Vietējās nacionālās iestādes darījušas visas, visu iespējamo, taču ir nepieciešams šeit Eiropas Savienības atbalsts. Eiropas Savienība izveidojas solidaritātes fondu, lai varētu atbalstīt iedzīvotājus, kurus skar, piemēram, plūdi, bet mums ir tagad nepieciešama arī pasākumi sausumam, jo sausumam ir daudz lielākas, iete, daudz lielāka ietekma uz lauksaimniekiem un pārtikas. Uh, piegādi. Paldies, um, Sande, Ajala Sanders kundze. Sí, gracias, presidenta. Paldies. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlos mm, pievērst jūsu uzmanību katastrofālajiem plūdiem Aragonas reģionā. Tas aptver 5 līdz 6 reģionus un galvaspilsētu Saragosu skartas tika ļoti daudzas pašvaldības, uh, tika apludināti dzelzceļi, iz, iznīcināts ielas, un mēs uh, aplēšam, ka zaudēja ir apmēram 25 miljonu eiro, un šajā pašreizējā finanšu krīzes situācijā vienkārši izplatās bezcerība. Mūsuprāt, šeit ir nepieciešams rīkoties ātri un ka Eiropas Unības solidaritātes fonds ir jāizmanto. Aragonas uh, iedzīvotājiem ir nepieciešama Eiropas Unības solidaritāte. Paldies, Vēt Galaher kungs. Uh, uh, uh, Paldies. Šodien parlamenta prezidents un arī Eiropā domas prezidents parakstīja man ziņojumu, kad viņi for, uh, formāli ņem regulu par uh, pasākumiem attiecībā uz valstīm, kas atļauj neilgtspējīgu zveju. Tagad uh, um, komisija nepieciešamais rīks, lai varētu paredzēt smagas sankcijas pret valstīm, kuras īsteno šādu neilgtspējīgu zveju. Fero, uh, salas, Īslanda, kur arī Ziemeļa Atlantijas uh, Jūrā makļu zveja, zveja e, tiek nu, negatīvi ietekmēta. 2008. gadā abas salas e, zvejo ļoti maz makreles. Bet 11. gadā ir citi skaitļi - 150 tonnas e, abos gadījumos - absolūti neilgspējīgs skaitlis. zvejas resursi ievērojami samazinās, šī zveja pieauga, jo tad, tad Japānā notika attiecīgā trāģēdija, un komisijai ir nepieciešams darīt visu, kas ir regulā, un arī ko pilnībā atbalsta parlaments. Lai uh, arī varētu risināt šo, ris šo strīdu. Grazie. La parola all'onorevole Buzoi. Paldies. Zaikungs. Paldies priekšādātāji. Pagājušajā nedēļā Bukarestē mums bija debatas par mazo un vidējo uzņēmumu finansējumu. Tās organizēja ALDE. Vairāk simti uh, uzņēmumu pārstāvju, iestāžu pārstāvi, piedalījās komisijas pārstāvji, Rumānijas valdības pārstāvji. Un jāsaka, ka radies iespējas, ka Eiropas institūcijas ir ļoti maz informētas par situāciju, kurā atrodas mazie un vidējie uzņēmumi netiek ņemtas vērā viņu vajadzības. Mēs uzklausām sūdzības par to, cik smagos apstākļos uh, viņi strādā un ka, cik ierobežots ir viņu iespējas izmantot Eiropas Savienības programmas un projektus. Ir jābūt labākiem, atraktīvākiem risinājumiem maziem vidiem uzņēmiem Eiropā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Andersam kungam, kundzei. Uh, deputātus aizsargā imunitāte, un, bet jādomā, ka lielākā daļa no mums droši vien piekritīs, ka um, tādas musinošas runas tomēr neatbilst vārda brīvībai. Runājot par konfliktiem Ziemeļīrijā, protams, ir skaidrs, ka uh, var, situācija var atrisināt tikai uh, pārunās un ir jābūt iespēja izteikties arī tam, ko uzskatītu par ienaidnieku. Un jebkura uh, deputātu izteikumu, kas veicina naidu vai aicina, uzkurina naidu, uh, tiem ir jāpievērš uzmanība un uz tiem neatiecas deputātu izteiksmes brīvību un arī imunitāte šajā gadījumā. Uh, deputāta imunitāte viņu nesargā. Uh, ja tiek apdraudēta divu cilvēku dzīvība, kas ir geji. Um, paldies par uzmanību. Paldies, Nikolaisko kungs. Mulțumesc, domnul președinte. Paldies, priekšēdētāji. Es gribēju, gribēju jautāt komisijai, kas notiek ar, kā komisija grasās reaģēt uz šausmīgo situāciju, kas ir izraisījusi labības cenu celšanos liela sausuma dēļ. Um, visā Eiropas Savienībā lauksaimnieki ir noraizējušies, ka lobarības graudi varētu būt pārāk dārgi. Un uh, ir jādomā, ka, kā liecina Čikāgas labības biržas rezultāti, šī cena turpinās pieaugt. Uh, šī situācija ir ļoti smaga. Mēs nevaram gaidīt cenu samazināšanos. Pirmajā ceturksnī nākamajā gadā cenas sasniegs vēl nebijušus augstumus. Eiropas Savienībai ir ļoti strauji jārīkojas Un katreiz, kad mēs jautājam komisijai, kas notiek stratēģijas jomā, tad mums atbild, ka ir jābūt struktūrālām pārmaiņām. Paldies! Paldies, Banki kungs! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti! savā runā vērsīšos pie Eiropas komisijas un tādēļ vē, ceru, ka Eiropas komisijas pārstāv vēl ir telpā. 97. gada Kyoto protokols uh, drīz iztecēs un dalība valstis Dohas raunda ietveros centās pagarināt šo protokolu par astoņiem gadiem apvienotās eh, valstis un Ungārija ir veikuši attiecīgus soļus šajā jomā. Ir princips, kas nosaka, ka Eiropas Savienība darbojas kā viena valsts šī protokola ietvaros, un tādējādi var ir jāsagaida emisiju samazinājums no dalībvalstīm. Ungārija ir apņēmusies samazināt par 6% un ir ietaupījis par 25%. Komisija neļauj to, ka šie iegūtās rezerves var tikt pārnestas turpmākajā laika periodā, lai gan tās Austrum Eiropas valstīm būtu ļoti izdevīgi ietaupot līdzekļus. Uh, un Ungārijas valdība ir izteikusi konkrētus priekšlikumus šajā jomā, un mēs vēlamies, lai komisija tos apsvērtu. Paldies! Grācija un paldies! Tikau kundze! Dāmna prešedintam! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Godīgais komisāra kungs! Rumānijas labējo pārtiju valdību rīcība ir eh, novedusi pie tā, kā tiek slēgtas trīs galvenās struktūra fondu finansētās programmas. Eh, komisija veiksmīgi kontrolēja eh, programmas par ekonomisku konkurētspēju pieaugumu šī programma atcelšana eh, zīmē samazināt fondus valdībai. Tagad ir divi mēneši, lai eh, um, mazinātu trūkums. Mēs aicinām komisiju sadarboties ar Rumānijas valdību, lai varētu nodrošināt šīm projektiem eh, finansēm, kas var uzlabot situāciju Rumānijā, kas Rumāņiem ir tik ļoti nepieciešama. Honorevole Un tagad vērts uh, Ojulāns kundzei. Aitäh, proua president. Peagi võtab Euroopa Parlament menetlusse direkt. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas parlaments drīz uh, pieņems direkt, direktīvu par um, degvielu. Un šajā projektā tiks veidots juridiskā, juridiskā bāze tam, lai, lai eh, slāpekļa, no slāpekļa gāzes saražotā degviela sastaptos ar tirzniecības šķēršļiem Eiropas Savienībā. Bet jāpadomā par to, ka mums ir jāsamazina mūsu atkarība no importētas degvielas pašreizējā projektā um, netik, netiek veicināta šīs degvielas pārdošana e, Igaunijas tirgū, bet tādā veidā CO2 piesārņojums netiks samazināts gluži otrādi. Paldies, Mārpī kungs! You, The... Paldies, priekšsēdētāji. Nobel miera prēmijas eh, eh, žūrijai ir ļoti dīvains humora izjūta un nesaprot, ko nozīmē vārds miers. Uh, trīs gadus atpakaļ viņi to piešķīra balvo prezidentam Obama un tagad Eiropas Savienībai. Tās ir institūcijas kopā ar labējo spēku valdībām, kuras uh, īsteno uh, cīņu pret uh, strādājošajiem un strādā banku vārdā, lielu uzņēmumu vārdā, bagātie pret uh, strādniekiem, kuriem ir jāmaksā par Eiropas Savienības krīzi. Uh, Grieķu, Grieķijas un Spānijas, Portugāles eh, strādnieki ir apvienojušies. Mums ir nepieciešams vispārīgais streiks gan Spānijā, gan Maltā, gan Kiprā, gan Grieķijā. Uh, Tas būs 14. novembrī, ir citās Eiropas valstīs jāorganizē masveida protesti. 14. novembris būs vēsturiska diena, kur Eiropas strādnieki sacēlās un teica nē taupībai. Strādnieki gatavi pretoties un viņi gatavojas vispārīgajam streikam, lai izbeigtu šo uh, izdevumu apgriešanas stratēģiju. Paldies, Vinklēr kungs. Thank you very much, uh, chairman. This... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. You... Komisāri kungs, Eiropas Savienība šodien ir pagrieziena punktā Eiropas Savienības projektu apdraud krīzes spiediens populai, populisms, ksenofobija, ekstrēmisms. Es varu arī apsveikt Eiropadomas jaunāko secinājums komisijas. Uh, Eh, centienus glābt eirozonu. Mums tagad ir jākoncentrējas uz mūsu pilsoņu atbalstu. Mm, Apsūdziet Eiropas Savienību par viņu dzīves eh, standartu mazināšanu, vērš pie savām valdībām kā pēdējo iespēju. Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi liels eh, leģitimitātes deficīts, identitātes deficīts. Ir jāstiprina. Um, institūcijām piedarības sajūta Eiropas Savienībai kopā ar Eiropas reģioniem. Es uzskatu, es uzskatu, ka mums Eiropas parlamentam šeit, šajā procesā jāspēlē centrālā loma. Paldies! Liels paldies, Kelikungs! Liels paldies, priekšsēdētāji, par man doto iespēju nedaudz arī izteikties par konferenci, kādas organizēju šajā parlamentā no 4. līdz 8. martam par globālo uh, zinātnes sadarbību. Organizēja konferenci šeit, tad no 4. līdz 8. martam, kā mm, sastāvu nu, daļu no īrijas prezidentūras aktivitātēm. Eiropas parlaments īrijas prezidents. Turā aktīvi piedalīsies šajos procesos. Tagad uh, mums nāk saskart saskaraties ar lieliem globāliem izaicinājumiem, un tos mēs varam risināt tikai globāli. Tādēļ mums ir nepieciešams, lai cilvēki sadarbojas un nevis, lai kon tie konkurētu. Mēs vēlamies, lai zinātnieki un arī politiķi sadarbotos. Mēs ceram, ka būs pārstāvi no pēc iespējas uh, vai lielākam skaitam, skaitam dalību valstu un piedalīsies šajā konferencē šeit parlamentā, lai varētu īstenot sadarbību, lai mēs varam arī atbilstīgi īstenot uh, stratēģijā 2020 minēto Eiropas Savienības potenciālu. Paldies! Mirskī kungs vairs nav zālē, tagad uh, vārds uh, Dēvis kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļoti bieži vien Žēls Farāģis no apvienotās karalistes neatkarīgās partijas, viņš šeit gan nav, viņš bieži vien kritizē Eiropas Savienības finanšu pārvaldību, bet kā ir ar viņa, tā, viņa partijas finanšu menedžmentu, divus gadus atpakaļ Ferāžu kungs iestājās par caurspīdīgumu uh, attiecībā uz deputātu izdevumiem, lai jā, informācija tiktu atjaunināta regulāri. Taču atkal apkārtējo reizi apvienotā karaliste neievēro noteikums. Raudzieties uz Farāžu kunga mājaslapu, viņa izdevumu, uh, izdevumu uzskaitīšana ir vienkārši. Um, izdomājums bez pamata. Viņš ir sāka, ka viņš ir zaudējis uh, uh, savus rēķinus un tam līdzīgi viņš kritizē Eiropas Savienības uh, finanšu pārvaldību, bet viņš nevar pat uh, uzturēt savas finanses un atskaidīties par tiem arī viņa kolēģi uh, jau vairākus gadus neatjauno informāciju par viņu finansēm. Tad, ko mēs redzam? Uh, Mēs zinām, ka visa šī nauda nonāk deputātu privātajos banku kontos, tad, uh, ja viņš nevar neko paskaidrot, tas nozīmē, ka šī nauda vienkārši ir uh, viņa kabatā. Viņš kritizē Eiropas Savienību un uzskata, ka viņš ir godīgs, bet šeit uh, viņš spēlē liekulības spēli. Nā, ka Reisarāš kungām vajadzētu atbildēt uh, uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Bene, kolēģi. Labi, godatie kolēģi, debates ir noslēgtas. Liels paldies komisāri kungām, kurš ar mums šeit palika līdz debašu beigām.